Okay, everybody, can you take your... Priekšsādētāja saka labdien visiem, labu pēcpusdienu, lūdzu ieņemiet vietas, lai varam sākt darbu. Man teikts, ka balsošanai nevajadzētu iet pārlieki ilgi, jo, nu, ja tā ilgs ilgāk, tad man diemžēl nāsies šo priekšsādētājs krēslu atstāt. Nu, un tāpēc jau te ir manai grupai sagatavots manis aizvietotājs. Bet uh, nav pārāk daudz mums šeit grozījumu. Tātad sagatavojiet visus savus balsošanas kartes. Anijai nav kartes. Vēl kādam trūkst karte. Balsošanas karte, lūdzu. Labi, es tad ar sociālistiem balsošu. Joko priekšsādātāji. Tātad Nu, ja mums tā labi paveiksies, tad varbūt tiešām tik ilgi nemaz arī nebūs. Lūdzu, tie, kam ir balsošanas kārtas, ievietojiet tās balsošanas iekārtās. Jūs balsojat un es ne, nu, jo man būs varbūt jāskrien prom. Tā tad. Tā tad mēs tagad balsosim par Liehongnoka ziņojumu par ilgtermiņa Ilgtspējība ekonomikas atvesēšanas apstākļos. Jā, visi šķiet ir atraduši savas kartiņas, balsošanas kartiņas. Ir arī diezgan daudz kompromisu grozījumu iesniegti. Centīsimies balsot ātri un efektīvi. Tātad, Hokmārka kungs, jums nav balsošanas kartas. Es tikai gribēju pieminēt, saka Hokmārka kungs, ka tad, ja skatāmies uz balsošanas sarakstu, tad atsevišķi kompromisi Eh, tur ir, un mēs tos atbalstam, bet nu, jūs jau redzēsiet balsojumu lakas, ka gribēju uzsvērt vēlreiz, ka dažus kompromisus atbalsta arī tautas partija. Jā, nu tad dodiet man ziņu. Jā, jā, jā, es jums parādīšu zīmi, došu zīmu. Jāsaka gan, ka jūs īpaši labi nevar šeit zālē saskatīt, jūs sēžat vienā zāles galā. Un ja jūs domājat, kāpēc gan šeit ir šis dīvainais satelīta aparāts priekšā, nu tas tāpēc, ka mums te tā, tā ir tāda daudzvirzienu kamera, kas mūs filmē. Un tas, protams, ir nepieciešams plašsaziņas līdzekļiem. Tas ir parlamenta paša dienas, ziņu dienas, jā. Nu tā tad visiem jāsmaida, jāsmaida skaisti un gaiši un turpinam darbu. Tātad pārējiem pie balsošanas visi gatavi, ļoti labi, 50. grozījums. Vispirms mēģināsim celt rokas par, pret, atturs, pieņemts, 51. par, 51. atkrīt. Pārējiem pie kompromisa A. Kompromiss A par, pret, atturs pieņemts. 53. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs šķiet pieņemts. Jūs vēlaties pārbaudīt elektroniski, labi, 53. grozījuma otrā daļa. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Bulman kungs, neaizmirsiet arī jūs nobalsot. Nospiediet attiecīgo podziņu. Es nedomāju, ka ir svarīgi, jo 28 par un 14 pret tur nekāda liels izmaiņas vairs nebija iespējams. Tātad pieņemts. 54. par pret atturs pieņemts. 56. 55. trijās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturs. Šķiet pieņemts. Trešā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. 58. grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. 57. par pret atturs pieņemts. 58. par pret atturs pieņemts. B kompromiss ir atsaukts, tāpēc balsosim par 59. ar mutisko grozījumu, ko atbalsta zaļie. Tas šķiet parādās visu dokumentos par Labi, saka priekšsēdētāji, jūs gribat balsot atsevišķi par mutisko grozījumu. Labi, varam tā darīt. Nu šķiet, tātad vispirms balsosim par to, vai mutiskais grozījums var tikt iekļauts 59. grozījumā. Labi, tātad vai iekļaujam, iekļaujam mutisko grozījumu. Kas ir pār? Par mutiskā grozījuma iekļaušanu. Pret? Atturs. Tātad mēs neiekļausim mutisko grozījumu, tātad balsosim par 59. grozījumu sākotnējo tekstu. Sākotnējais 59. grozījums par, pret, atturs, pieņemts. C kompromiss par, pret, atturs, pieņemts Pieņemts. Tālāk. D kompromiss. Tas ir atsaukts. Mm, mulsinoši. 61. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Aturs. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Aturs. Arī pieņemts. E kompromiss atsaukts. Tātad 62. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. 63. par, pret, atturs pieņemts. 64. un 65. atkrīt, 66. par. Sešdesmit sastais, sešdesmit trešais tika pieņemts, tāpēc atkrita sešdesmit ceturtais un sešdesmit piektais.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 atturs pieņemts, 70. par, pret, atturs pieņemts, 71. trijās daļās, pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs pieņemts, trešā daļa par, pret, atturs pieņemts. 72. par, pret, atturs, pieņemts. 73. par, pret, atturs, pieņemts. 74. par, pret, atturs, pieņemts. 75. atkrīt. Tālāk. F kompromiss par, pret, pret, atturs, noraidīts. Līdz ar to 76. par, pret, atturs, pieņemts. Pārējie atkrīt līdz pat G kompromisam. Tātad G kompromiss ir atsaukts, pārējiem pie grozījumiem 81. par. Gunār, tas ir jūsējais, kāpēc jūs to neatbalstat? Tātad par, pret, atturs, noraidīts. 83. par, pret, par, pret, atturs, pieņemts. 84. par pret atturs. Jāpārbauda elektroniski. Tātad elektroniski balsojam par 84. grozījumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 21 par 23 pret noraidīts. Tā tad tālāk. 85. par, pret, atturs, pieņemts. 86. ar mutiskajiem vārdiem, kas pievienoti present and, tātad pašreizējo un nākotnes paudzes divu vārdu papildus 86. ar šiem vārdiem par, pret, atturs, pieņemts. Budžeta atzinums pirmais punkts par, pret, atturs pieņemts. Budžeta komitejas atzinums otrais punkts par, pret, atturs pieņemts. Varbūt varam blokā balsot par visiem budžeta komitejiem. Ne, nevaram. Labi, budžeta atzinums trešais punkts par, pret, atturs pieņemts. Budžeta komitejas atzinums ceturtais punkts par, pret, atturs pieņemts noraidīts. Budžeta komitejas atzinuma desmitais punkts par pret atturs pieņemts. Šīs pašas komitejas vien, atzinuma 11. punkts par pret atturs pieņemts. Grozījums nosaukumā 87. grozījums par pret atturs pieņemts. 88. grozījums par pret atturas. Īsti nevaru saprast. 88. grozījums balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pār 19 pret pieņemts. 89. un 90. līdz ar to atkrīt. 91. par pret atturs pieņemts. H kompromiss par, pret, atturs pieņemts. I kompromiss par, pret, atturs. Šķiet labāk pārbaudīt elektroniski. Tātad elektroniski par I kompromisu. I kompromisu grozījums. Šķiet visi nobalsojuši. 21 par, 22 pret. Noraidīts. Viens atturējās. Tālāk pie grozījumiem. 96. 96. par, pret, atturs pieņemts. 97. Pa, atkrīt. 90, 98. par pret atturs pieņemts. 99. atkrīt 98. grozījuma dēļ. Nē. Te teiks tā, ja tas tiek pieņemts, 99. grozījums atkrīt. Jā. Tātad 99. atkrīt, 100. jau ir atkritis 97. dēļ, bet 101. par, pret, atturs, pieņemts. 102. par, pret, atturs, pieņemts. Pārējie šai sadaļā atkrīt, 105. Pa, 105. atsaukts, 106. par pret atturs pieņemts. 107. atkrīt. 108. arī atkrīt. Pie J kompromisa pārējiem kompromisa grozījumu par pret atturs pieņemts. 112. par pret atturs pieņemts. Kā kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. Kompromiss L par pret atturs. Šķiet jāpārbauda elektroniski. Pārbaudīsim elektroniski balsojot par kompromisu grozījumu L. Beidzam balsot. 19 par 24 pret noraidīts. Es atvainojos, man nav balsošanas kartes, saka kāda balss no zāles, bet tik un tā noraidīts. Tātad īpaši, pat spēcīgāk noraidīts. 115. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Jā, noraidīts. Tautas partija bija pret to. Un Gunārs pats ir pret savu grozījumu. Man liekas, ka viņam labāk patīk 116. 116. par, pret, atturs, pieņemts. 117. par, pret. Nu, nepietiek tās to roku, kas tiek celtas. Tātad 117. par, pret, atturs, pieņemts. Pārējie šai sadaļā atkrīt budžeta komitejas atzinuma astotais punkts par, pret, atturs, noraidīts. Šī paša atzinuma devītais punkts par, pret, atturs, noraidīts. 121. grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 122. par, pret, atturs atturs. Vai varam pārbaudīt elektroniski? 122. grozījumu balsojam. Vai visi nobalsojuši? Noraidīts 26 balsis bija pret, 18 pār. 123. par. Pret. Atturs. Pieņemts. Kompromiss M par. Pret atturs. Jāpārbauda elektroniski. Balsojam elektroniski par M kompromisu. Visi nobalsojuši, noraidīts. 21 balss pret 24. 124. par, pret, atturs. Pieņemts. 100. 27. par pret atturs noraidīts. 128. par pret atturs pieņemts. N kompromiss par pret atturs pieņemts. Pāriem tālāk pie 134 par, pret, atturs pieņemts. 136, 137 atkrīt, 138 par, pret, atturs pieņemts. Atkrīt nākamie divi. 141 par, pret, atturs noraidīts. 142 par, pret, atturs, noraidīts. 143. par, pret, atturs, noraidīts. 144. par, pret, atturs, noraidīts. 145. par, pret, atturs, noraidīts. 148. par, atturs pieņemts, pārējie šai sadaļā atkrīt, 149. par, pret, atturs noraidīts. 150. par, pret, atturs noraidīts, 151. par, pret, atturs neīsti nesaprotu. Balsosim elektroniski. 151. elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Noraidīts 21 par, 23 balsis pret. Nu, tik un tā noraidīts. 152 par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 pieņemts. 159. par pret atturs pieņemts. 160. par pret atturs pieņemts. 161. par pret atturs pieņemts. Budžeta komitejas atzinuma 5. punkts par pret atturs pieņemts. Šī atzinuma vēl viens 5. punkts par Tā vienkārši atkārtoju šeit. Labi, tā tad atzinums sastais punkts par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski balsosim par budžeta komitejas atzinumu sesto punktu. Visi nobalsojuši? Noraidīts 21 pār 24 balsis pret. Šī atzinuma septītais punkts par pret atturs pieņemts. Nodarbinātības komitejas atzinums ar pastiprinātā sadarbību. Tas nozīmē, ka mums nevajag par to balsot. 162. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Pirmais grozījums. Par? Pret? Atturas? Pieņemts. Otrais grozījums. Par? Pret? Atturas? Pieņemts. Budžeta atzinums. Apsvērumu sākuši par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. B apsvērums. Piektais grozījums par, pret, atturas, Pārbaudīsim elektroniski piekto grozījumu. Vai visi nobalsojuši? 23 pār 21 pret. Tātad 6. 7. grozījums atkrīt, 8. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. 9. par, pret, atturas, pieņemts. O kompromiss par, pret atturas pārbaudīsim O kompromisu. Vai viss nobalsojuši? Norēdīts. Desmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais grozījums līdz ar to atkrīt, divpadsmitais atbilstošs, Tad 12. kurš par pret atturas pieņemts. Kompromisa projekts P, kurš par pret atturas pieņemts. Tri, 15. grozījums par pret atturas pieņemts. 16. grozījums par pret atturas pieņemts. Q kompromiss par pret atturas. Tā kā tas ir kompromiss, mums to vajadzētu pārbaudīt. Viņš šķiet, ka tas ir noraidīts tāpat kā pārējie. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Jā, noraidīts 21 pret 23. 17. grozījums par pret atturas pārbaudīsim 17. grozījumu. Arī noraidīts 22 pār 23 pret. 18. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 19. atkrīt. 20. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 21. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromisa projekts R. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 22. grozījums. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārējie līdz ar to atkrīt. 25. grozījums par pret atturas pieņemts. Bet ja abi ir atsaukti, Nē, 27. kurš par? Pret. Daudz nemaz nepacēla rokas, varbūt mēs varētu pārbaudīt 27. grozījumu, balsosim elektroniski. Elektroniski pārbaudām 27. grozījumu. Tas atbilst 26. grozījumu, bet 26. tika atsaukts. Pieņemts. 24 pār, 21 pret, 28 atkrīt. Kompromiss S, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Tātad varam pievērsties kompromisam T, bet tas ir atsaukts, tāpēc 30. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pārējie atkrīt. Kompromiss U ir atsaukts, Tāpēc pievērsīsimies 33. grozījumam un 34. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 35. atkrīt. V kompromiss ir atsaukts. 36. grozījums par, pret, atsa, atturas, pieņemts. 37. grozījums par, pret, atturas, pieņemts Šķiet, ka noraidīts. 38. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 39. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 40. un 41. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim 40. grozījumu. Pieņemts. 42. atkrīt. Kompromisa projekts W par. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 43. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 44. kurš par. Es atvainojos. Nedaudz pārsteidzos. 47. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 48. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 49. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Budžeta apsvērums B, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Budžeta apsvērums C, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Šķiet, ka mums vajadzētu balsot elektroniski par tekstu ar grozījumiem. Tas nozīmē, ka uzreiz sākam balsot elektroniski par tekstu ar grozījumiem. Sākam balsot. Vēl ar vienu turpinam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Vai visi tiešām nobalsojuši? Beidzam balsot. 24 pār, 6, 16 pret un 14 atturējušies. Tātad pieņemts. 25 par. Hans Peters Mārtiņš. Man arī nav balsošanas kartas līdzi, bet es būtu atturējies. Tātad 15 atturējušies. Mr. Gok, you wish to... Goka kungs vēlējās ko teikt. Referents, lūdzu. Je voulais juste dire deux mots. Euh. Jā, gribēju tikai piebilst pāris vārdu. Esmu referents šim tekstam, par ko jūs tikko nobalsojāt. Esmu vīlies par šo tekstu ar grozījumiem. Daži no šiem grozījumiem bija labs kompromiss. Taču, diemžēl, neesam panākuši pietiekam ofensīvu, pietiekami labu kompromisu, tā lai uzlabotu ekonomisko pārvaldību savienībā un lai atjaunotu mūsu ekonomiku. Tieši tāpēc mūsu grupa atturējās galīgajā balsojumā. Es labprāt izmantotu laiku līdz plenārsēdē, lai turpinātu diskusijas ar visām pārējām politiskajām grupām. Esmu pārliecināts, ka visi kopā mēs darīsim visu iespējamo, lai panāktu līdzsvarotāku rezultātu. Paldies! Well, um, thank you for that statement on behalf of the rapporteur. And I... Paldies par šo paziņojumu no referenta puses. Līdz ar to esam beiguši balsošanas laiku. Tas nozīmē, ka vēlu jums visiem jauku pēcpusdienu.